aktīvi uz vietas un uzlabot juridisko likumīgo situāciju uh, šai kopienai. Paldies, saka priekšsādātājs komisāru kungam. Tik iesniegtas sešas rezolūciju, eh, sešas rezolūcijas, balsošana notiks tūlīt pēc debatēm. Tā, nākamais jautājums, ko mēs šodien apspriežam, ir Eritrejas bēgļi, kas kā ķilnieki tiek turēti gūstā Sinajā. Un vispirms e, Harkins kundze, Šākas kundze. Sinais, gu, sinais tūkstnesī tiek turēti gūstā bēgļi no Eritrejas, viņi gaida izpirkumu maksu, eh, viņi krīt par upuri cilvēku, cilvēku tirzniecībai. Tas ir daļa no kopējā tīkla, kas nodarbojas ar bēgļu kontrabandu pāri šai teritorijai. Kopš 2007. gada ir informācija par šo tīklu. Vajadzētu tālāk izmeklēt šo informāciju, ko iesniegusi ANO cilvēktiesību padome. Un vajadzētu pastiprināt centienus arī no, augstās, eh, no augstā pārstāvja puses ANO ietvaros. Tajā pašā laikā arī Eģiptei vajadzētu uzlabot bēgļu situāciju saskaņā ar starptautiskiem standartiem. Tas nozīmē, ka viņiem jānodrošina aizsardzība, jāpie, jānodrošina piekļuvi juridiskām konsultācijām un nedrīkst izmantot eh, ne, nekādu veidu spiedienu pret viņiem. Uh, Un eh, šāda veida varbūt rīcība arī mums pašiem vajadzētu atcerēties attiecībā uz saviem imigrantiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais runātājs ir Salikungs vienu minūtu. Mm, la situazione, signor Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Šī ir ļoti nopietna situācija. Mēs uzskatām, ka šis atgadījums kuru skatījuši arī masu saziņas līdzekļi Eiropā, ir jāapspriež arī Eiropas parlamentā. Un es aicinātu, lai komisija izrāda instīvu šai jautājumu, jo tā ir īstena humanitāra ārkārtas situācija. Un dalībvalstī jādara viss, kas ir to spēkos, lai palīdzētu šiem bēgļiem doties prom no Sinaja. Mēs uzskatām, ka viņus varētu uzņemt Eiropas Savienības dalībvalstis. Mēs gribētu aicināt komisiju darīt visu, kas ir viņas spēkos, lai šādi atrisinātu šo jautājumu un lai izmantotu arī Eiropas bēgļu fondu finansējumu. Paldies, Sasalīkungs, nākošais runātājs Tanokungs uz vienu minūti. ECR grupa nosoda briesmīgo izturību pret šiem 250 eritrejas migrantiem. Viņu situācija ir pielāgojama mūsdienu verdzībai, tā, tā viņš pakļauj cilvēku tirgotāji. Mums jārunā ne tikai par bēgļu atbrīvošanu, bet arī jādomā, kāpēc šie bēgļi vispār dodas prom no Eritrejas. Tāpēc, ka Eritrejas prezidenta eh, režīms ir viens no autoritatīvākajiem um, visā pasaulē. Ja cilvēks nedos prom no Eritrejas, tad uh, viņam jādzīvo ir eh, uz iztikšanas eh, robežas, jo valstī valda korupcija, ekonomikā nav nekādas kārtības, un arī skaidrs, ka viņš ir pilnīgi spiests dienēt gadiem ilgi, ilgi armija. Vikilīgs eh, informācijā parādās, ka tas līderis, eh, valsts līderis ir eh, pilnīgi neciešams cilvēks. Bet mums vajadzētu darīt visu, kas ir mūsu spēkos, veikli laba. Paldies, Tanak kungs. Nākošais runātais predekungs uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Katru gadu tūkstošiem cilvēku ņemot vēro uh, Uh, grūto situāciju Āfrikā, mēģina nokļūt Izrēlā. Daudzi no viņiem nonāk uh, cilvēku kontrabandistu, cilvēku tirgotāju rokās, un tie savukārt uh, tiem pavisam nerūp cilvēku cienīgi apstākļi, un šie bēgļi ir, guvuši, ir kļuvuši par preci. Pētījumi liecina par to, ka Milzīgas izpirkuma maksas līdz pat 8000 ASV dolāru tika pieprasīts par katra ķilnieka atbrīvošanu. Mums jābūt, eh, jāizrāda eh, sapratne. Un īpaši te ir jādomā par sievietēm, kas tiek pa, atkārtot pakļautas izvarošanai. Mums ir jāatzīst Ēģiptes varas iestāžu centieni atbrīvot bēgļus, un mums arī būtu jāatbalsta cīņa pret cilvēku tirzniecību. Tātad mums ir vajadzīgi ne tikai vārdi, bet arī sadarbība. Viena valsts pats par sevi nevar šo situāciju atrisināt. Paldies, Preda kungs, Tavāres kungs uz divām minūtēm, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Dārgie kolēģi! Situācija ar Eritrejas bēgļiem Sinai Tuksnesī ir ļoti nopietna, kā jau to raksturoja kolēģi. Nav nekādu šaubu par to, ka mums ir jābūt ļoti skarbiem risinot e, šo situāciju, cīnoties pret cilvēku tirgotājiem. Šie cilvēki tagad ir ķīlnieki un par viņu atbrīvošanu tiek pieprasītas milzīgas izpirkuma maksas, bet mums būtu jā, jāaizsargā šie ķīlnieki. Mums, mēs nedrīkstam būt vienkārši ļoti stingri ar cilvēku tirgotāji. Mums arī jāskatās, kādiem asla dēļ šie bēgļi nokļuvuši eh, Sinē tūkstnesī, kāpēc viņi ir devušies no Libijas prom. Un lielā mērā tas ir tāpēc, ka ir tas nolīgums starp Lībiju, Itāliju un eh, Eiropas Savienību. Bet eh, pie vainas ir arī Āfrikas likuma trūkumi. Mums jāraugās uz Ēģipti, uz to, ko tā dara, un es aicinātu uh, Eiropas komisija nosūtīja uz Ēģipti delegāciju, kas eh, paskatīto šo situāciju uz vietas. Un es domāju, ka visām iestādēm ir jābūt šī, um, šai politikai, kas palīdz eh, bēgļiem. Mums ir īpašs fonds, Eiropas bēgļu fonds, un jāpalīdz uzņemt šie bēgļi. Ša, šī gada maijā bija balsojums pret šādu pakotni, tāpēc, ka pārdome negribēja izpildīt savu lomu. Bet ja šī pakotne būtu pieņemta, tad mums būtu ārkārtas procedūra, uz kuru, par kuru iestājās Eiropas parlaments savā rezolūcijā. Es biju referents. Un tad mēs te varētu arī palīdzēt eh, atrisināt šo ārkārtas situāciju, piedāvājot ķīlniekiem apmešanās vietu Eiropā. Bet šie cilvēki ir vienkārši bezizējas situācijās, sinē tuksnesī, tāpēc, ka mēs neesam bijuši pietiekoši izšķirīgi savos lēmumos. Paldies, kolēģi, tavas lūdzu Lohbīleres kundze. Paldies. Eritrejas priesteris Itālijā zvanīja Eritrejas ķīlniekam, pateicoties tam mēs vispār esam noskaidrojuši to, uh, ka eh, cilvēki, eh, kas tirgojās ar šiem ķilniekiem, draud viņus nošaut, ja netiks samaksāta nauda. Vairāk cilvēki jau ir tikuši nosisti vai nošauti. Un eh, šis noziegums liek mums paskatīties mm, precīzāk, kas īsti notiek uz robežas starp Eģipti un Izrēlu. Uh, kur cilvēki mēģina uh, šķērsot šo robežu un tikt Eiropā bez uh, dokumentiem. Ēģiptē uh, šī zona to uzrauga armija un cilvēki nonāk tribulā, tribunālu priekšā, kara tiesā, un Human Rights Watch ir konstatējusi, ka tur vairāk nekā simts cilvēku jau ir gājuši bojā, viņi ir nošauti. Uh, Vairāk nekā simts cilvēku katru mēnesi mēģina šķērsot robežu Izraēlas virzienā, un bez tam uh, tomā ir uzrādī, uz, izveidota liela tāda bēgļu nometne vai um, tā kā tāda uzturēšanās vieta. Ir nepieciešams uh, apzināties, ka mums Eiropas Savienībā ir arī ir atbildība par šo cilvēku likteni, par to cilvēku likteni, kas netiek pāri mūsu robežām un nespēja atgriezties arī savā dzimtenē, kā tas ir noticis ar Eritrejas bēgļiem. Paldies, kolēģe Lohbīlere. Nākamais būs kāds Mareka kungs, viena minūte lūdzu. <clears throat> Paldies, priekšēdētāji. bēgļu situācija uh, Sinajā ir ļoti uh, slikta. Ēģiptes iestādes cenšas ierobežot cilvēku tirzniecību, un mums ir jāsniedz palīdzība visiem bēgļiem, eh, un jāsniedz palīdzība ar Ēģiptes un Izrēlas iestādēm, kas vēlas situāciju risināt. Mēs esam centušies uzlabot situāciju Eritrejā, lai, lai nebūtu tik daudz bēgļu no šīs un citām Āfrikas valstīm. es gribētu aicināt kolēģus atbalstīt tautas politiskās grupas rezolūciju, kas ir labāka nekā kopējā. Paldies, kolēģi Kacmarek, Lūdzu, Gomesas kundze. Paldies. Uh, šobrīd tiešām bēgļu situācija no Eritrejas ir ārkārtīgi slikta. Un cilvēki cenšas atstāt savu valsti. Un nonāk skri, bēgot no uh, vilka uzskrien lācim. Ēģipte mēģina uzņemt patvērumu meklētājus no valstīm, kur cilvēkus apdraud terorisms. Un uh, šobrīd cilvēki, pat nonākot Ēģiptē, nonāk vēl ļaunākā situācijā, viņiem pat draud bojā eja, viņi tiek nogalināti tur daudzos gadījumos. Un Eiropas Savienībā vienlaikus ar ANO bēgļu pārstāvi ir kaut kas jādara situācijas labā. Paldies! Rinaldi kolēģis eh, nav klāts. Sāra Džentīnī kundze lūdzu. Dank u voorzitter. Collega's, laten we eerlijk zijn. De resolutie. Paldies, priekšsēdētāji. Būsim godīgi, godāmie kolēģi. Rezolūcija tās pašreizējā formā ir ļoti vāja salīdzinājumā ar to, ko mēs sagatavojām pagājušajā nedēļā. Vienīgais, ko mēs varam pateikt, ir tas, ka šī situācija ir nopietna, taču mēs aizmirstam faktu, ka Eritrejas bēgļi tiek turēti kā ķīlnieki. Mēs neesam gatavi runāt par saikni starp Itāliju un Lībiju un faktu, ka mēs esam aizslēguši Eiropu visiem imigrantiem. Tas nozīmē, ka politiskie bēgļi tagad ir spiesti meklēt patvērumu citās valstīs. Tas nozīmē, ka šiem bēgļiem ir jāšķērso tādas teritorijas, kas tagad ir vēl bīstamākas nekā jebkad agrāk. Tad, kad cilvēks ir izbraucis no Eritrejas, tad viņš ir jāuzskata par politisko bēgli, jo viņš vairs nevar atgriezties šajā valstī. Mums patiešām ir jābūt uzmanīgiem, jo, ja Eiropas Savienība vēlas atteikties no imigrantiem, tad mums ir jāatver vēstniecības Eritrejā, lai m, mm, piešķīra politisko patvērumu, taču tas nebija iespējams. Tāpēc es nesaprotu, kāpēc mēs neesam atzinoši faktu, ka šie cilvēki ārkārtīgi riskē. Manuprāt, mēs izvairamies no savas atbildības. Mēs um, izslēdzam um, cilvēciskas būtnes un tādējādi apdraudam viņu dzīvības. Lielas paldies, Sargentīni kundzei, tagad uh, viena minūte tik piešķirta paškas kungam. Lielas paldies, priekšādētāji. Gudējumie kolēģi, uh, Sīnais robeža ir uh, kļuvusi par vietu, kur tūkstošiem eritrejiešu bēgļi dodas prom no savas valsts, lai meklētu labākus dzīves apstākļus. Viņi mēģina rast atbalstu no cilvēku tirgotājiem, lai izmantotu šos nelegālos ceļus. Viņi maksā lielas naudas summas par nelikumīgiem dokumentiem. Šie cilvēki bieži vien tiek atstāti likteņa varā un ir atkarīgi no uh, to cilvēku žēlastības, kuriem viņi ir samaksājuši. Nesen mēs pieredzējām, cik smaga ir šī situācija. Tagad ir pienācis laiks eh, kopā ar iesaistītajām valstīm mēģināt rast eh, civilizētu risinājumu šīm bēgļu problēmām. Paldies Paškas kungam. Tagad eh, Turpināsim ar pārējiem deputātiem, kas ir reģistrējušies uh, uz plenāru sēdes debatēm, un sāksim ar Makoveju kundzi. Tika paustas bažas, ka apmēram 250 uh, bēgļu uh, no Eritrejas atrodas Sinē puselā, un tos tur mm, beduīnu kontrabandisti. Šie cilvēki vienkārši vēlējās atrast labākus dzīves apstākļus. Tiek ziņots, ka šie bēgļi dzīvo konteineros, tuksnesī un ka viņus bieži sit. Eritrejas valdības attieksme ir uztraucoša. Tā vietā, lai aizstāvētu savus pilsoņus, šī valdība uzskata, ka tie ir nevēlami disidenti. Mēs vēlamies uzsākt ātru rīcību, lai uh, pārtrauktu šo organizētās noziedzības tīku un vērstos pret kontrabandistiem. Mums ir jādomā arī par pašreizēju un turpmāko bēgļu uh, situāciju, īstenojot ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos standartus. Paldies Makovei kundzei. Tagad pievērsīsimies brīvā mikrofona procedūrai. Došu vārdu uh, eh, pa Sesku kungam uz vienu minūti. Sataņas kundzei. Lielas paldies priekšādētāji. Pašā sākumā es vēlētos norādīt uz to, ka rezolūcijas projekts, ko ir sagatavojusiet tautas grupa, būtu jāatbalsta. Tas mums neizdevās. Mēs nevarējām vienoties ar pārējām politiskajām grupām. Situācija šajā Āfrikas daļā ir patiešām uztraucoša. Šajā reģionā uh, valda organizētā noziedzība un ir ļoti daudz eh, afrikāņu migrantu, kas ceļo šajā reģionā. 250 bēgļi, diemžēl, cieši no pazemojošas attieksmes, un viņu situācija ar katru dienu pasliktinās. Uh, ir jādomā par šo bēgļu drīzu atbrīvošanu, jo, diemžēl, ķīlnieku ģimenes nevar nodrošināt izpirkuma naudu. Eiropas parlamentam vajadzētu paust savu viedokli par šo ķilnieku atbrīvošanu. Mums ir jāievēršas arī pret šīm noziedzīgajām organizācijām, vajadzētu tām izvirzīt tiesas sankcijas, un spīdzināšanai noteikti jāpieliek punkts. Paldies Pasesku kundzei. Tagad Šegedī kungam vārds. Köszönöm. Paldies, priekšsēd, ka devāt vārdu, godātie deputāti kolēģi. Protams, ka es ļoti nosodu to, kādām eh, ciešām ir pakļauti Eritrejas bēgļi, un eh, par pašsaprotam jāuzskata tas, ka mums ir jāiestājas par Eritrejas bēgļiem, bet eh, tas, kā ir noformēts rezolūcija, ir strupceļš divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka Eh, es nevaru akceptēt to, ka mēs ne, eh, gatavojamies piešķirt finansēm šiem bēgļiem, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienībā pašā dzīvo daudz eh, nabadzībā Ungārijā, vien 3 miljoni, lielākā daļa pensionāru vairs nevar atļauties savu medikamentu iegādi, tas ne tikai Ungārijā, tā, tā jau ir tendence. Pirmkārt, mums ir jāpalīdz pašiem saviem nabagiem. Protams, ja mums ir līdzjūtība pretīm tiem, kam ir jācieš. Otrakārt, vai jūs e, to nebūsiet reiz pamanījuši, ka Eiropas Savienība jau tagad ir e, migrantu pārpildīta. Eiropas Savienībai ir varbūt e, iespēja kaut kā konfliktā būt vidutāja puse, bet mēs nevaram uzņemt šos beigas. Paldies, Segedi kungs, divi runātāji vēl Kretu kundze un tad vēl Sijokur. Paldies Dies, lielākā daļa Eritrejas pilsoņi ir bēguši no diktatūras, un tādēļ viņi arī ir pelnījuši bēgļu statusu saskaņā ar ANO normām. Es domāju, ka starptautiskām institūcijām būtu jāpild savus uzdevumus un jāpanāk pretim šiem cilvēkiem. Viņi tiek turēti kā gūstekņi tuksnesī cilvēku necienīgos apstākļos sieviešu, uh, Eh, situācija ir īpaši nelāga un šeit startautiskai sabiedrībai būtu jārīkojas, kas attiec uz cilvēku tirdzniecību. Eh, desmitiem migrantu eh, tikuši nogadināti pēdējos gadu gaitā no Izraels spēku puses. Šī cilvēku tirdzniecība pret to jācerš, jāvērš visiem spēkiem un arī āno beļu komisāram būtu, kas jādara lietas labā. Paldies, Kretūkundze, un tagad Eh, Cilburkungs, eh, pēdējais brīvā mikrofona procedūras runātājs. Priekšsēžkungs, Eritrejas bēgļi ir pakļauti traģiskai situācijai. Eh, vērojot šo briesmīgo situāciju, mums vajadzētu saprast arī tā cēloņus. E, cilvēktiesības tiek pārkāptas, e, politiskie ieslodzītie disidenti, kristieši Eritrejā tiek vajāti, un tāda ir šīs traģiskās problēmas cēlā. Mums ir jādara tādēļ viss, kas ir mūsu spēkās, spēkos, lai um, mainītu Eritrejas varas iestāžu nostāju. 2007. gadā patreizējais Eritrejas vadonis uh, kas ir atbildīgs par briesmīgo stāvu savā valstī, tika pieņemts Briselē ar lielu godu. Mums ir jāmaina savu attieksmi pret Eritreju. Paldies, kolēģi Cibro, un tagad uh, dosim vārdā vēl komisāram Piebalgungam. Priekšsēžkungs, godātie deputāti, Eiropas komisija. Uh, dala Eiropas parlamenta bāžas par situāciju, saņemtie ziņojumi eh, runā par simtiem eh, bēgļu no Eritrejas, Etiopijas, eh, Sudānas un Somālijas, kas pat labāk tiek Sinājas pussalā turēti kā gūstekņi. Viņus tur gūstā cilvēks tirdznieki, kas pieprasa liels izpirkuma maksas. Ir jā. Um, jākonstatē fakti un jārīkojas atbilstoši. ES delegācijai Kairā e, ir ciešas e, saiknes ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un arī ar ANO augsto bēgļu pārstāvu e, viņa reģionālajiem pārstāvim Kairā. Viņi ļoti rūpīgi sako situācijai. Ciešā sadarbībā ar ES dalību valstu vēstniecībām viņi ir vērsušies pie eh, valsts ārlietu ministrijas, ir paudusi bažas, kā arī mūsu eh, aicinājums, ka Eģiptes varas iestādēm būtu jādara viss nepieciešamais, lai atbrīvot šos cilvēkus un nodrošināt viņa aizsardzību. Ir ziņojumi par um, izmeklēšanām, lai bēgļu grupu atrast, un mēs ceram, ka tuvāko dienu gaitā uh, šī meklēšana arī dos rezultāts. Šis nav vienīgais tāds bažu darošs gadījums. Migrantu un bēgļu Eģiptē joprojām cieši no daudziem aizsardzības trūkumiem. Vissmagākie gadījumi eh, ir uh, atgadās Sinai pusceļā. Daudz migranti eh, vēlas doties uz Izraēlu caur eh, Sinais eh, tuksneša robežu, bieži viņi tiek pakļauti vardarbībai. Mēs esam par to runājuši ar Eģiptes partneriem apakškomitejas ietveros, runājot par migrācijas un politiskiem jautājumiem, tajā skaitā cilvēktiesībām. Uh, Un pēdējais šāds atgadījums bija ES Eģiptes asociācijas eh, komitejas tikšanās 14. Eh, decembrī Kairā, kur mēs šo jautājumu pacēlām. Eiropas Savienība regulāri aicinājusi Eģiptes varas iestādes uzlabot eh, palīdzības sniegšanas sistēmu patvērumu meklētājiem un bēgļiem un piedāvāt viņiem finanses un tehnisko palīdzību. Uh, Eiropas Savienība arī ir aicinājusi Eģiptes varas iestādes nodrošināt, ka nerepatriācijas princips eh, tiek attiecināts uz visiem bēgļiem, tie skaitā arī uz uh, eh, eritrejiešiem. Eiropas Savienība prasīs, kā no augstam komisāram bēgļu jautājumos būtu jādod pilnas iespējas eh, Eģiptes teritorijā darboties, tie skaitā Sinai uh, reģionā. Ir bijušas zināmas pozitīvas attīstības, kas ir jāuzsver šī gada pavasarī Eģiptē tika pieņemta jauna likumdošana, kas par kriminālu sodām padara cilvēku tirdzniecību un e, tā sniedz aizsardzību tā upuriem. Vēl arī ir apsveicam e, cilvēku orgānu tirdzniecības kriminalizēšanas likums. Uh, Mēs ceram, ka Eģiptes varas iestādes spērs efektīvus soļus, lai e, šo likumdošanu īstenot efektīvā veidā, un esam piedājuši savu sadarbību šajā jomā. Turpināsim atbalstīt ANO augstā bēgļu komisāra darbu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbu, lai nodrošinātu labākus dzīves apstākļus, kā arī pienācīgu juridisku aizsardzību migrantiem un bēgļiem, kas uzturas valstī turpināsim rūpīgi sekot, eh, kas notiks ar gūstekļu bēgļiem Sinajā un turpināsim arī savu sakaru šajā sakarā ar Ēģiptes varas iestādēm. Es ļoti ceru, ka uh, drīz izdosies šo gadījumu atrisināt un es ļoti nožēloju, ka astoņas dzīvības jau ir zaudētas. Paldies, komisār. Uh, piebalga kungs un tagad par uh, um, ehm, reglamentu. Kolēģis Tavares, paldies, jā, komisija nolasīja sagatavotu um, atbildi, it kā mēs nebūtu neko konkrētu lūguši komisijai. Kolēģi, jūs eh, par procedūru teicāties, ka runāsiet, eh, un par to arī būtu jārunā, eh, ne par ko citu. Lūdzu, mikrofonu. Of course it is a point. Protams, e, tas ir procedūras jautājums. Mēs komisijai e, prasījām e, noskaidrot, vai komisija nosūtīs delegāciju uz Eģiptu, noskaidrot situāciju uz vietas, un komisija vismaz varētu prasīt par repatriācijas, un tagad mikrofons tiek atņemts. Paldies, kolēģi. Protams, jūs varat uzdot jautājumus komisijai, bet tās nav jautājums par reglamentu, bet tas jau īstenībā vairs nav reglamentu jautājums. Līdz ar to debats ir beigušās, ir seši uh, rezolūcija projekti, balsojums būs uh, pēc debatēm, un es gribu paziņot arī, ka vakardienas sēdes protokols un